Eh, juridisko lietu komiteja 19. jūnijas sanāksmē ir eh, pārbaudījusi ķerī Kornijē Patrīsīs Lalonde pilnvaras un vienpusēji ir apstiprināt viņu mandāti, kas stāsies spēkā ar 18. māju vai ir kādas iebildes. Tādējādi mandāti ir apstiprināti.